Mēs arī strādājam pie tādām programmām kā konverģences Eiropa, drošības Eiropa, un mēs domājam joprojām par mūsu kopīgajām vērtībām. Runājot par konverģenci, eh, Rumānijas prezidentūra vēlējās panākt eh, patiešām ievērojamu progresu, ņemot vērā arī daudzgadu finanšu plānu no 2021. līdz 2027. gadam. Mēs uh, strādājām aktīvi gan politiskajā, gan sektoriālajā līmenī. Vēlējāmies noslēgt sarunas par daudziem likumdošanas priekšlikumiem, piemēram, par banku savienību un par kapitāla tirgu savienību. Un vēlamies, protams, arī turpināt pilnveidot uh, vienoto tirgu. Ja runājam par vienoto tirgu, ir patiešām uh, jau ieskicējušies konkrēti panākumi, tāpat arī attiecībā uz enerģētiku, klimata aizsardzību un sociālo politiku. Un eh, to visu mēs kā ceļa maizi nodosim tālāk eh, nākamajai prezidentūrai, lai viņi varētu turpināt strādāt šajos lauciņos. Neaizmirsīsim arī digitalizāciju, mākslīgo intelektu. Mēs esam sagatavojuši secinājumus par to visu, un Rumānija ir ieguldījusi daudz darba, lai īstenotu digitālo vienoto tirgu, sagatavojot direktīvu arī par um, autortiesībām. Lai ko mēs arī darītu prezidentūras laikā, mēs allaž domājām par pilsoņiem, jo gal galā to visu mēs darām viņu labā. Tieši tādēļ arī sociālās dimensijas, tāda spēcīgāka iestrādāšana mūsu politikā bija viena no galvenajām prioritātēm. Ja runājam par enerģētikas savienību, tika pārstrādāta direktīva, kas garantē, ka ir vienots ietvars, kas regulē gāzes piegādes no trešajām valstīm. Pateicoties tam, ir arī izveidota tāda klimata neutralitātes stratēģija. Esam pieņēmuši arī pirmās regulas attiecībā uz emisijām no smagajām automašīnām. Mēs vēlamies, protams, arī uzlabot uh, drošības līmeni Eiropas Savienībā un um, paveikt to, ko no mums sagaida pilsoņi. Ir izveidota Eiropas robeža un krāsta apsardze. Protams, visām struktūrām ir jābūt sadarbspējīgām un informācijas sistēmām uh, ir jātiek harmonizētām. Es domāju, tas ir labs piemērs sadarbībai starp dalību valstīm, lai varētu garantēt uh, augstāku iekšējās drošības līmeni un lai Schengenes zona patiešām būtu droša un garantētu pilsoņu mobilitāti. Tagad uh, daži vārdi par migrāciju. Mums vajadzētu reformēt Eiropas uh, patvēruma un migrācijas politiku. Ne visas valstis par to ir vienisprātis, bet mēs esam arī panākuši progresu attiecībā uz atgriešanas direktīvu un arī uz tādām saistībām, kas bija jāizpilda noteiktos termiņos. Notika arī sarunas par um, Eh, šīm kontaktpersonām Eiropā un īpašiem eh, uzņemšanas punktiem, kur vajadzētu garantēt labāku koordināciju. Protams, eh, mūs, viens no mūsu gadsimta izaicinājumiem ir arī uh, kibernoziedzība. Mums ir jāizstrādā stingrākas sankcijas pret uh, kibernoziedzniekiem, pret tiem, kas vēlas nodarīt kaitējumu valstu drošībai un Eiropas Savienībai kopumā. Uh, Mēs arī aktīvi strādājām šajā jomā un vēlējāmies, lai tiktu izveidota pat īpaša aģentūra, kas cīnītos pret kibernoziedzību. Tagad par ārpolitiku. Tas attiec uz pīlāru Eiropa kā globāls spēlētājs. Mēs patiešām vēlējāmies radīt tādu iespaidu, uh, ka Eiropa ir spēcīga, pārliecinoša, ka tā darbojas ārpolitikā un ir eh, gana pārliecinoša gan eh, Eiropas līmenī, gan arī uz starptautiskās skatuves. ir eh, bijušas labas sadarbības iniciatīvas gan ar Melnās jūras reģionu valstīm, gan arī ar Rietumu Balkāniem. Uh, Protams, šīs valsts mums ir eh, svarīgas, ņemot vērā šo ģeopolitisko dimensiju un arī citus aspektus. Pievēršoties eh, vairāk rietumu Balkāniem, mēs esam panākuši, varētu teikt, pat vēsturisku progresu. Jāņem vērā šī reģiona strateģiskās iespējas, kas būtu jāizmanto, piemēram, ja runājam par uh, Albāniju un Maķedoniju. dezinformācija, viltus ziņas um, arī pēdējā laikā lielā mērā nosaka mūsu ikdienu. Tādēļ mēs esam sagatavojuši paziņojumu par cīņu pret dezinformēšanu. Vēl kāds mērķis mūsu prezidentūras laikā bija cīnīties pret antisemītismu, ksenofobiju un naida kurināšanu kā arī pret visām citām neiecietības izpausmēm. Mēs ceram, ka nākamā prezidentūra turpinās uzsākto darbu šajā aspektā. Gribēju pieminēt arī dzimumu līdztiesību. Mēs redzam, ka augstākajos amatos, gan parlamentā, gan komisijā, šis princips ir ņemts vērā. Mēs sešu mēnešu laikā pierādījām, ka proeiropeiska nostādne ir kas tāds, kas ir jāizmanto visu laiku, tam ir jābūt mūsu vadmotīvam. Mēs arī kopīgi mēģinājām uh, paveikt uh, visus neatliekamos darbus un uh, kopumā pienākumus īstenot pēc labākās sirdsapziņas, orientējoties uz tādu Eiropas vērtību ideālu. mēs šo Eiropas arhitektūru varējām padarīt vēl grodāku, arī Rumānija tajā atrada savu vietu, savu spēlējumu lomu. Mums ir jāsaprot, ka Eiropai ir jābūt rīcības spējīgai, tai ir jāgūst rezultāti, visiem ir jābūt līdztiesīgiem. Mēs negribam tādu koncentrisko loku vai dažādu ātrumu Eiropu. Rumānija vēlas, lai Eiropa būtu konsolidēta, harmoniska. Tādēļ ir jādomā par Eiropas Savienības tālāku integrāciju. Rumānija arī vēlas uh, kļūt par Schengenas zonas dalību valsti, un mēs uh, vēlamies būt pragmatiski, lai arī Sibjucas uh, deklarācijā atrunātais tiktu īstenots. Mēs pieminam tieši tiesiskumu un demokrātiju. Nedrīkst būt atšķirības starp dalību valstīm nedrīkst būt uh, atšķirīgas normas un mērauklas. Rumānija demonstrēja, ka ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalība valsts par visiem 100%. kas uh, izpilda arī visas uh, kritērijas, gan Kopenhāgenes, gan arī pārējos. Mums ir jārūpējas par harmoniskāku, saliedētāku Eiropu. Mēs uh, arī uh, darījām uh, visu, kas ir mūsu spēkos, lai to panāktu. Mēs bijām ļoti entuziastiski noskaņoti, un es domāju, ka mūsu veikums uh, ir tāds ļoti nozīmīgs ieguldījums uh, turpmākajā darbā. Nākamajai prezidentūrai, Somijas prezidentūrai, novēlu panākumus darbā. Liels paldies un paldies arī par uh, mums sešu mēnešu laikā izrādīto atbalstu, par labo sadarbību. Uh, Esmu pārliecināta, ka mūsu prezidentūra jums paliks atmiņā ne tikai Rumānijā, bet arī citās valstīs, kā tāda prezidentūra, kas bija panākumiem bagāta. Paldies! Paldies, prezidentas kundze! Un tagad došu vārdu Markusam Ševčovičam, komisijas priekšsēdētāju vietniekam. Paldies, ka esat ieradies pie mums! Paldies, priekšsēžkungs, premjeras kundze, dārgā Viorika, godājumie Eiropas parlamenta deputāti. Man vienmēr ir prieks būt šajā namā, īpaši šodien, jo šorīt jūs esat debatējuši par mūsu kopīgās Eiropas vīziju un gaidām nākamajiem pieciem gadiem. Drīz jūs balsosiet par šo vīziju, lai mēs varētu uh, ar jauniem spēkiem sākt nākamo parlamenta darba sasaukumu cēlienu. Eh, un šis darbs nāk ar iespējām un izaicinājumiem. Sadarbība ar Eiropas parlamentu, eh, kuram ir spēcīgs mandāts, pateicoties vislabākai eh, vēlēšanu dalības radītājiem ilga laiku, ir ļoti svarīgs, jo, lai Eiropa būtu panākumus, Mums jāspēlē kā komandai, mums ir jāvadās no eiropeiskās kompromisa mākslas, jāvadās no kopīgām interesēm. Un to var sacīt ne tikai par Rumānijas prezidentūru, eh, par kuras darbu mēs šodien izdarām kopsavilkumu, bet tas bija arī mūsu pēdējo piecu gadu eh, darbības gars. Eh, Vēlos pateikties jums, eh, premjerministrs Kunz, dārgā Viorika, par pūliņiem, kurus Rumānija pielika, lai virzītu mūsu Eiropu uz priekšu. Kā jau es teicu, parlamentai padomē komisijai jāstrādā kopā, lai eh, veicinātu Eiropas intereses, un to vislabāk ilustrē tās, ka šodien 300 40 e, šīs komisijas priešlikumi ir tikuši apstiprināti Rumānijas prezidentūras laikā un 90% no tiem e, vienbalsīgi. Tas nebija pašsaprotam, tas bija smaga darba rezultāts, un es ceru, ka attiecībā uz uh, nākamo prezidentūru darbu parlaments arī izrādīsies tikpat konstruktīvs. Paldies premjerai uh, Viorikai Dančīlai, prez, Rumānijas prezidentūlam, uh, prezidentam un uh, Eh, lieliskai eh, Rumānijas eh, vēstniece Eiropas Sanībā par izcilo darbu un jūsu sasniegumu. Jūs esat pielikuši ļoti liels puls, lai iespējami vairāk likumdošanas pakešu pabeigt vēl iepriekšējā sasaukuma laikā. Tas bija īsts politiskais pavasars, jo jums izdevās 90 lietas pabeigt sava darba pirmajās simts dienās, un tas apliecina jūsu neatlaidību un apņemību īpaši e, Eiropas robežu un e, robežu apsardzes stiprināšanā, kā arī attiecībā uz Eiropas gāzes direktīvu, e, kur sarunas negāja viegli, jūs nu, panācāt daudz, tādēļ mans kolēģis Migels Arias Kaņete izdomāja man pievienoties šodien, lai paustu atzinību par jūsu smago darbu šajā iepriekšējā sasaukumā. Bet es domāju arī par panākto attiecībā uz sociālo darbu kārtību, kas bija šīs komisijas top līmeņa prioritāti jau no sākuma. Pateicoties Rumānijas prezidentūrai, mums tagad ir augstāki minimālie standarti strādājušiem vecākiem un aprūpas darbiniekiem. Mums ir arī vīriešiem eh, eh, pienākums eh, uzņemties atbildību, savu atbildības daļu bērnu aprūpē un mātēm ir atvieglot apstākļi un darba līgumi ir padarīti prognozējumāki visiem darba veidiem, īpaši tādiem darba veidiem kā arī pēc pieprasījuma vai daļai pie darba laika. Mēs arī ierosinājām piedāvāt uh, Eiropas darba uh, aģentūru un Rumānijas prezidentūra ir panākusi, ka tas tagad tieši, šī aģentūra tagad tiešām arī būs. Un Rumānijas prezidentūra ir arī lieliski, uh, lieliski sarunvedēji bijusi attiecībā uz daudzām citām nozarēm. Lielisks progress ir panākts vienā no kritiskākajiem jautājumiem - Eirozonas budžeta instrumentu virzīsim to arī uz priekšu nākamo prezidentūru gaitā ar šādu pašu apņēmību. Mēs visi zinām, cik sarežģītas eh, mēdz būt eh, sarunas par budžetu, bet galu galā Eh, viss izšķiras ar politisko gribu, un mums ir jārada drošība, stabilitāte mūsu pilsoņu, mūsu uzņēmumu vārdā. Godāmais priekšsēžu kungs, godājumie deputāti, dārgā premjerministras kundze, Rumānija ir parādījusi, ka šajā, eh, šajos grūtos institucionālu izmaiņu laikos Eiropā, eh, Eiropa elpo ar abām plaušām - rietumu un austrumu plaušu. 9. mājā pils pilsoniskajā samitā tas arī parādījās, kas bija ļoti svarīgs datums Eiropai un Rumānijai. Mēs redzējām, cik spilgti spīdēja Eiropas krāsas 27 ES līderu svinīgā deklarācija apliecināja mūsu apņēmību kopīgi veidot eiropeisko nākotnu. Un visbeidzot, kā jau komisārs ir teicis, eh, eh, es esmu par to, ka Rumānijai ir jākļūst par Schengenes zonas pilntiesīgu dalībvalsti, tā šo eh, vietu tā ir sen nopelnījusi. Eh, eh, komisija ir uzsvērusi, ka ir jāpieliek pūliņi cīņā par tiesiskumu un pret korupciju. Tas, protams, ir saistīts cilvēki, to ir pelnījuši. Un, uh, Mans pēdējais uh, teikums uh, būs saistīts ar manu personīgo pieredzi. Jūs valstī esmu to daudzreiz apmeklējis uh, pirms un pēc lielajām izmaiņām mūsu pasaules reģionā. Es varu apliecināt, cik lielu progresu jūsu valsts ir panākusi pēdējo gadu gaitā, un tādēļ jūsu pirmā prezidentūra ir kas tāds, ar ko visa valsts var repoti, lepoties. Jūs paveicāt lielisku darbu, paldies jums par to. Sirsnīgs paldies arī rumāņu valodā. Paldies, viceprezidents Ševčovičs. Tagad politisko grupu pārstāvi vispirms ETP vārdā Kovačeva kungs lūdzu. Paldies, eh, priekšsēžu kungs, premjeras kundze, komisāra kungs. Vispirms ETP grupas vārdā ļaujiet man sveikt prezidentu Johannis, jūsu premjeru, jūsu valdību, Rumānijas tautu un visus, kas ir devuši ieguldījumu tam, lai jūsu pirmā prezidentūra būtu veiksmīga. Jūs uzņematies atbildību izaicinājumu pilnā laikā Eiropai. Uh, Eh, kuru eh, raksturo apvienotās karalists eh, gaidāmā izstāšanā nedrošība par ES vienotā projekta nākotni un tās institūcijām, un arī šajā laikā notika Eiropas parlamenta vēlēšanas. To ņemot vērā, jums mm, tika uzstādītas liels prasības, gaidas, bet uh, Eh, arī eh, daudz no jums tika gaidīts. Un Rumānijas eh, prezidentūra panāca būtisku progresu vairākos svarīgos jautājumos, vienotā digitālā tirgus jautājumā, gāzes direktīvā un bankas savienības jomā. Komisārs jau arī par to runāja. Mums kopīgi e, ir nepieciešama arī es e, e, spēcīga apņēmība paplašināties uz Rietumu Balkānos. Mēs pateicamies Rumānijas prezidentūrai par to, ka tā paturēs šo svarīgo tēmu mūsu darba kārtībā pēc desmit gadu pārtraukuma Sofijas samitā Bulgārijas prezidentūras laikā nospraudu nepieciešamo ceļu kartu Eiropeiskai šī reģiona nākotnē. Mēs augstvērtējam gan Austrijas, gan Rumānijas prezidentūras paveikto šīs virzības, šī momenta uzturēšanai. Mums jāapzinas, ka eh, šī pozitīvā eh, šīs pozitīvās dinamikas zaudēšana eh, dotu trešām valstīm iespēju gūt lielāku ietekmi. Tā ir situācija, kas eh, maigi izsakoties nebūtu Eiropas Savienības interesēs. Rumānijas prezidentūra uzsāk darbu ar moto - kohēzija, vienotās Eiropas vērtība, kopīga Eiropas vērtība. Un nu dien kohēzija eh, stiprina Eiropu. Uh, Tagad jūs esat eh, veiksmīgi pabeiguši darbu pie daudziem likumdošanas eh, paketēm. Es gribētu uzsvērt eh, Eiropas robežu apsardzes un aģentūras stiprināšanu Frontex. ETP grupa sen ir par to iestājusies. Mūsu pilsoņi bauda brīvu pārvietošanās Eiropas savienībā, bet šo brīvību varam garantēt tikai, ja ārējās robežas būs drošas. Uh, kas attiecas uz mani valsti, Bulgāriju, arī mēs eh, parādījām labu piemēru, kā sargāt ārējās robežas. Mēs eh, sargājam ārējās robežas ļoti labi, arī pateicoties ES solidaritātei, tādējādi garantējot visas Eiropas drošību. ETP grupā atbalsta eh, Eiropas robežu apsardzes aģentūras Frontex stiprināšanu. Uh, um, lai tai būtu mobili spēki, kuri varētu ātri tikt nosūtīti tur, kur ir migrācijas spiediens jūtams. Uh, Frontexam ir nepieciešami desmit tūkstoši papildu robežu sārgi, uh, lai to stiprinātu. Vēl viena svarīga tēma bija debatas par daudzgadu finanšu plānu nākajam, uh, nākamo ETP grupa vēlas eh, redzēt ambiciozu Eiropu, un tam ir vajadzīgi atbilstoši līdzekļi. Mēs nevaram gaidīt, ka Eiropas Savienība dos rezultātus, ja eh, nedodam Eiropai attiecīgos rīkus. mums būtu paticis eh, sārunas par eh, to pabeigt pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tas, diemžēl, neizdevās, bet paldies Rumānijas prezidentūrai par panākto šī gada pirmajā pusē tomēr es budžeta uh, eh, kohezijai atlicinātie līdzekļi eh, nedrīkst tikt pazemināti, un to ir Rumānija panākusi, ka tas arī nenotiks. Socioekonomiskās plaisas starp reģioniem ir jāmazina, jācīnās pret uh, nabadzību, un šeit mums visiem ir jādara daudz vairāk arī Rumānijai. Un tomēr mēs būtu priecājušies arī, ja Rumānijas prezidentūra būtu uzrādījusi labāks rezultātus austrumu eh, kaimiņu attiecību diskusijās un Schengenes paplašanāšanas sarunās. Diemžēl padomju joprojām nav gatava Rumānijai un Bulgārijai atļaut iestāties Schengen zonā. Eh, attiecībā uz Eiropas um, prokuroru ETP eh, e grupa uh, uzskata to par svarīgu, lai varētu efektīvāk cīnīties uh, par Eiropas finanšu interesu aizsardzību. Taču Eiropa tā nav tikai, tas nav tikai finanses, tā ir balstīta uz interesēm. Nepiemirsīsim, ka Eiropas saimnība ir balstīta uz iepriekš piedzīvoto demokrātijas izgāšanos. Uh, Tādēļ tiesiskums ir fundamentāla pamatvērtība, kas ETP grupai ir ļoti svarīga. Rumānijas prezidentūrai un visam ES padomas prezidentūrai ir ne tikai ikdienas darbs, bet arī nākotnes prioritāšu noteikšana. Un šeit es ļoti apsveicu arī Eh, Sibiju deklarācija, eh, kas tika sastādīta prezidenta Johannisa eh, vadībā, to pastipr, parakstīja es līderi, lai Eiropu stiprinātu, padarītu to demokrātiskāku. Vairāk nekā 50% mm, es pilsoņi piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās, tagad ir laiks Somijas prezidentūrai pārņemt stafeti un turpināt darbu kopā ar mums un Eiropas komisijas prezidenta, kura mēs ceram tiks ievēlēt šo pēcpusdienu ar prezidentūru kopā. Um, i, cerams, varēs īstenot savu ambiciozo programmu, kur Fonda Lainas kundze šorīt prezentēja. Paldies vēlreiz Rumānijas prezidentūrai par darbu un gaidām Somijas prezidentūru. Paldies! E, tagad e, Garcia Peresa, S&D grupas vārda lūdzu. Paldies, priekšstādā kungs! Prezidents kundze, Rumānija padomas prezidentūra veica brīdī, kas bija nozīmīgs Eiropas nākotnei. Situācija nebija vienkārša ne tikai tādēļ, ka bija nedrošība attiecībā uz Brexit, bet arī tādēļ, ka jums nebija daudz laika. Jums nebija daudz laika strādāt arī Eiropas vēlēšana dēļ, taču viena no rezultatīvākajām tādēļ sveicu Rumānijas valdību un priecājos, ka Viorika Dančila šodien viesojas pie mums. Jūs izteicāt daudz dažādas iniciatīvas, jūs sagatavojāt augsni iespējamai EE Lielbritānijas izstājai no Eiropas uh, Savienības, lai pēc iespējas sakārtot izstāšanās nāk par uh, labu visiem. Jūs norādījāt ļoti bieži uz pilsoņtiesībām, un jūsu galvenais uh, darba temats bija kohēzija un solidaritāte, solidaritāte pilsoņu un arī reģionu starpā. Mēs zinām, ka Eiropā ir daudz uh, reģionu, no kuriem uh, aizceļo jaunieši, jo neredz vairs tur nākotni. Konverģences Eiropa bija ļoti veiksmīga un ceram, ka tiks izvai, izmantot jaunie instrumenti, lai visās jomās radītu jaunas iespējas. Četru mēnešu laikā Rumānijas prezidentūra noslēdza 80 nozīmīgas dokumentu pakotnes un desmit tam sagatavoja. Atsevišķajos sektoros nozīmīgākie darbi ir daudzgadšu finanšu ietvers nākamajiem septiņiem gadiem. Uh, Mēs vēlamies uh, sākt budžeta darbību, tik līdz jaunā komisija sāks strādāt. Tikai ar nopietnu budžetu mums izdosies īstenot to politiku, ko pilsoņi no mums sagaida. Rumānijas prezidentūra veica pasākumus, lai spēcinātu sociālo jomu, lai uzlabotu darba ņēmēju aizsardzību, pieņemot darba noteikumu direktīvu un Eiropas darba iestādes izveidi. Tie bija ļoti nozīmīgi dokumenti. Vēl norādīšu uz pozitīvu darbību mūsu pēdējā sasaukuma laikā, proti direktīvas pieņemšana par ģimenes dzīves un darba dzīves savietošanu. Un pirmo reizi ir paternitātes apmaksāts atvaļinājums izveidots. Mēs vēlamies solidāru, taisnīgu Eiropu, kurā valda dzimuma līdztiesība un daudzveidība. Daudzveidība ir īpaši nozīmīga, jo daži vēlas uh, celt bailes no citiem. Šeit uh, runāja par uh, rasismu. Jāapkaro rasisms un netolerants visiem iespējamiem līdzekļiem. Dančels kundze, jūs nodod tagad stafets kociņu Somijas prezidentūrai progresīvu un taisnīgu Eiropu mums jārada, un to arī sagaida pilsoņi no mums. Paldies! Paldies! Tagad riņu Eiropa grupas vārdā Tudoraki kungs. Lūdzu, jums vārds. Mulțumesc, domnule președinte, doamna prim-ministru. Paldies, priekšsēdētāji kungs prezidents kundze, vicepriekšsēdētāja Šefkovičs kungs. Pirmā Rumānijas prezidentūra bija atšķirīga, atšķirīga tehniskā līmenī. Diplomāti un ierēģi ir pieņēmuši 90 likumdošanas aktus. Tādēļ vēlos uh, sveikt arī tos, kas uh, strādā un kuru darbs nav priekšplānā redzams to nevienmēr var teikt par politiķiem, ka viņi aktīvi būtu strādājuši. Valdība Bukarestē bija vairāk nodarbināta ar tieslietu problēmām savā valstī nekā varēja pievērsties pilntiesīgi darbam Eiropas Savienības līmenī. Vēlme tika izteikta, runas izskanēja Rumānijas pilsoņi 26. maijā atbilstoši spēlē un sodīja politiķus. Viņi vēlas atšķirīgu politiku no tās, kāda ir līdz šim bijusi. Rumēņi stāvēja garās rindās, lai vispār varētu piedalīt vēlēšanās. Šī iespēja nemaz tik ļoti bieži netiek dota padome ir daudzus tādus sarežģītus dosienes nespējusi noslēgt, tur nav bijis progress. īpaši arī diskusijas par daudzgadu finanšu e, ietvaru. Mēs nedrīkstam pieļaut e, tādu pašu kļūdu kā iepriekšējo reizi, jo toreiz tas noveda pie tā, ka gala saņēmēji nu, bija neizdevīgā situācijā, lai lēmumi tika atlikti. Mums ir nepieciešama patiesa konverģence starp austrumiem un rietumiem, mums ir nepieciešama plašāka Eiropas iesaist veselības aizsardzībā un izglītībā, mēs runājam par līdzekļiem minimālo standartu ieviešanai Eiropas līmenī. Un tāpat arī ir eh, visbeidzot eh, jāievēl Eiropas eh, prokurors. Politiska blokāda bija šajā jautājumā, tagad tā ir jāatrisina. Es ceru, ka Somijas prezidentūra diskutēs ar parlamentu, lai ātri rastu risinājumu. Un trešais punkts. Mums ir nepieciešams progress attiecībā uz migrācijas un robežu jautājumiem. Komisijai un padomēji jādiskutē tieši par Schengenes zonu. Nevienu valsti nedrīkst neievērot un nekādas atklātas jautājumu kopas nav pieļams runājot par iekšpolitiskajām griesmām. Paldies! Paldies tagad zaļo frakcijas vārdā Lamp Bērkungs. Premjerministrs kundze, esiet sveikta. Ļoti eh, priecājos jūs redzējot, redzot, jo es zinu, ka daudz šeit tā parlamentā gribētu teikt, ka padomi nav leģitīma. Jūs esat, katrs valsts un valdības vadītājs ir. Jums ir īpaša atbildība, jo jūs veicāt prezidentūras pienākumus. Tas bija pirmo reizi Rumānijai, raugoties uz organizacionālo darbu un administratīvo darbu, kas paveica. Mēs tiešām varam jūs uzslavēt. Tieši Rumānija veiksmīgi darbojās eh, pirmo reizi vadot eh, padomus darbu. Šis bija vēlēšana gads un zinām, ka spiediens pabeigt eh, dažādas pakotnes bija ļoti spēcīgs un, man liekas, ka rezultāti kopumā ir ļoti veiksmīgi. Taču šeit ir tādi jautājumi, kas nav šo 90 atrisināto ietvarā. Padoma pati eh, katrā no savām sēdēm patvēruma un migrācijas jautājumu izskatīja kā visnozīmīgāko. Tādu, kuram nav nekādu citu uh, prioritāšu uh, salīdzinot ar to. Nu, kas jākonstatē, četrus gadus padome to apstiprina. Katrā no valstu valdību uh, tikšanās secinājumiem migrācija un patvērumu migrācija, migrācija, migrācija, robežas un tā tālāk. Mēs gaidām aizvien vēl padomas nostāju par patvērumu meklēšanas un migrācijas pakotni, ko komisija jau pirms daudziem gadiem ir iesniegusi, un tāpat arī piec politisko grupu atbalstu šīs dokumentas sasniedz parlamentā ko esat izdarījuši, tas varbūt nav tik ļoti uh, redzams uh, jautājums, ko jūs izdarījāt. Nē, jūs vienkārši kojāties un pieņemāt lēmumu, ka padomu pieņems lēmumu vienbalsīgi, un vienbalsīgi nozīmē, ka katra dalība valsts to var blokēt. Un iedomājieties, ja ir vairāk nekā viena dalība valsts, kas ir gatava visu bloķēt attiecībā uz šiem jautājumiem. Nu, tas nozīmē, jūs uh, pati teicāt, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs, jūs neko, neko nedarījāt. Uh, Jūs, tāpat kā citas dalībvalsts, 28 kopā, neko nav uh, mainījušas. Un vēl kāds aspekts - reputācijas jautājums. Kad valsts ir uh, Eiropas Savienības vadībā, tad ir absolūti nepieciešams, lai šī valsts reprezentētu uh, Eiropas vērtības un jūsu valdība. Nu, e, es runāju par jūsu valdību, nevis par Rumāniju, uh, Rumānija, kā Ungārija, Polija, tām ir sava vieta Eiropas Savienībā, bet valdības, kādas vada šo valsti tagad, ir valdība, kas ir brutāli apspiedusi mierpilnās demokrātijas demonstrācijas pirms gada. Tas nebija prezidentūras laikā, bet tas bija jūsu valstī un, uh, pirms gada. Un tā ir valdība, kas liekas absolūti pārņemta ar domu kontrolēt tieslietu jomu, lai novērstu to, ka politiķus varētu nosīmēt par korupciju un tie netiek ievēlēti. Liekas, ka tā ir tā politika, kādu īsteno partijas, kas tagad ir pievērs jūsu valstī un Eiropas padomas vairāki secinājumi un pretkorupcijas komiteju secinājumi arī. Uh, Jūs e, iespējams e, bloķējat ļoti nozīmīgo e, Eiropas Savienības prokuroru nozīmēšanu, un mēs gaidām šo nozīmējumu un gaidām uzklausīšanu. Nu, jāsaka godīgi, ka tas, ko jūsu valdība parāda, nav Eiropas cienīgs un nav uh, Rumānijas cienīgs. Rumānija ir pelnījusi ko labāku. Paldies! Grazie, onorevole! Paldies! Nākamais runātājs eh, Beikungs, identitātes demokrātijas grupas vārdā. Premjerministrs kundze, priekšsētāja kungs, eh, šīs Romānijas eh, prezidentūras laikā vairāk kārt biju uh, Bukarestē priekšsēdu konferences laikā un uh, aprīlī diskutējot par Eiropas nākotni. Katreiz mēs pievērsāmies lieliem izaicinājumiem, ar kuriem saskars Eiropa un civilizācija kopā šajā kontinentā. Identitātes robeža, ekonomikas organizācija, datu aizsardzība, mākslīgais intelekts, reindustrializācija, kas nepieciešama mūsu lauksaimniecības satīklojuma saglabāšanu. Neviens no šiem tematiem nav tāds, kurā Eiropas Savienība būtu bijusi efektīva vai vispār strādājusi vēl ļaunāk. Brīvā tirdzniecība tikai tiek past, pastiprināta, piemēram, ar Vietnamu un uh, Latīņamerikas valstīm. Tas ir destruktīvs elements mūsu e-, ekonomikai. Un jāsaka, tas pats arī par Rumānijas valdību Tas sekoja komisijas uh, spiedienam, kas uh, instrumentalizē tiesisku valsts, uh, lai lemtu tehnokrātu un tiesnešu vadīti pret tautas vēlmi. Brisele lemj, sa, apkopo likumdošanas iniciatīvas un direktīvas un saka, ka ir uh, līgumu sargātāji. Padomu tieks, bet komisija tās birokrāti paliek un darbojas. Labākais priekšmērs eh, Timermans kungs, eh, kas eh, ir vērsies pret daudzām valstīm. Pret Poliju, Ungāriju, pret Rumāniju, varbūt rīt pret Mateo Salvini Itāliju kopumā pret nācijām un iedzīvotājiem uzbruks vienmēr un destabilizēs valdības, kas uh, ir iegūšas demokrātisku leģimitāciju, lai uh, iegūtu svarīgus posteņus. Uh, Eiropa, aust, Eiropas austrums aizmirs uh, Vāciju, um, ko uh, Merkel pārstāv, tā ir pārmērīgi pārstāvēta, un tie, kas parāvās uz austrumiem, tie redzēs, ka idealizācija, migrācija, šie jautājumi ir nozīmīgi. Šīs valsts austrum un vidus Eiropā ir cietušas no komunistu sloga, un to vadītāji ir drosmīgi pretojas komisijai arī attiecībā uz komisāru obligātu pārvietošanu. Patvēram tiesību pārskatīšana ir mainījusies, un Junkara komisijas laikā nebija izmaiņa. Dublins 4 reforma ir bloķēta padomē, tad ir Ungārija un a, Polija. Ja nebūtu tāda spektakulāra un skaļa rezultāti, tad nu, vismaz a, pat labam Eiropas Savienības neveiksmīgā rīcība nebūtu redzama. Nu, paraudzīsimies, kas notiek šodien no rīta. Sociāldemokrāta un liberāļa Makrona vadībā Vanderlainas kundzes atbalstīto Urzula Vanderlaina domā, ka varēs vēl vairāk federālisma un mazāk ekonomiskas aizsardzības kopā ar Somu prezidentūru izveidot. Nācijas un tautas būs ļoti vērīgas, lai raudzīties, lai Eiropa nekļūtu par mašinēriju, kas izpostē Eiropu. Paldies! Paldies tagad Tomašičas kundze. Paldies, priekšsēžkungs. Pirmā E, Rumānijas Eiropadomas prezidentūra nāca laikā, kas bija izaicinoša Eiropas Savienība, gatavojās apvienotās karalists izstājai e, un Eiropas parlamenta vēlēšanām. Neskatoties uz šiem nedaudz haotiskiem apstākļiem, Rumānija parādīja, ka tā spēj izpildīt gaidas, tā bija skaidra mērķa, skaidra stratēģija, kā to sasniegt. Rumānijas prezidentūra atcerēsimies ar daudzām svarīgām iniciatīvām, uh, Eh, svarīgam vienošanās, kas tika panākts gāzes direktīva, programma digitālajai Eiropai, pirmā Eiropas kosmosa programma, pirmās eh, normas eh, smagām mašīnām attiecībos CO2 izmešiem, kā arī Eiropas robežu sādas aģentūras stiprināšana vairāk varēja paveikt tādās jomās kā migrācijas un politiskā patvēruma jomā, un tomēr Rumānijas prezidentūra kopumā var būt piemērs tam, ka arī jaunām ES dalībvalstīm ir spēlējama svarīga konstruktīva loma šajā tautu savienībā. Diemžēl tiem, kuri vēlējās redzēt Rumānijas prezidentūru kā iespēju uh, stiprināt uh, no jauna attiecības starp rietumiem un austrumiem, uh, viņi palika ākli. Austrumu es dalību valstis tikušas vēl vairāk atstumtas malā. Tas ir nelāks vēstījums jaunām demokrātijām, kas vēlas e, atgūt e, zaudēto e, attiecībā uz rietumiem. Jaunais līderi izvēle ir parādījusi, ka jaunās dalībvalstis ir otrās šķirs valsts, neskatoties uz to, ka uh, Pavisam nesen eh, viena no šīm valstīm, eh, Rumānija, parādījis, ka šeit netrūkst ambīciju eh, un spēju dot ieguldījumu ES mērķu sasniegšanā, tās politikas īstenošanā. Centrālas austruma Eiropas attīstība e, e, ir tāda, ka tā, tā draud vēl vairāk atpalikt no Rietuma Eiropas. E, Mums joprojām ir ko mācīties no eh, vecās Eiropas līderiem, bet kā no partneriem, nevis kā no eh, vagariem. Vecā Eiropa nedrīkst uzkundzēties jaunie. Raustrum Eiropas valstu kultūra arī jārespektē. Eiropai jābūt vienotai daudzveidībā, tā nedrīkst tiekties uz centralizāciju un vienveidīgumu. Tas tikai uh, veicinās eh, tolerances trūkumu un konfliktus, kas tikai nesīs eh, postošu seku Eiropas Savienībai. Paldies, un tagad eh, gojas vārdā Dimitrios Papadimulis. Paldies, priekšsēža kungs, Dančilas kundze, Ševčoviča kungs. Mēs tagad uh, uh, atskatāmies uz Rumānijas prezidentūras darbu apmēram divas stundas pirms Eiropa parlamenta balsojuma par jaunās komisijas prezidentas kandidāts. Kandidāti. Jūsu padomus prezidentūra bija sarežģītā laikā, Eiropas parlamenta vēlēšanas, Brexits, viena nedrošība un otra sociālās, ekonomiskās problēmas, politiskās, bet jums izdevās daudzas iesāktas darbas novest līdz uh, veiksmīgam eh, rezultātam. Eh, tas bija jūsu panākums, paldies jums par to, bet lielie jautājumi, kas mums kā Eiropas parlamentam, eh, ar kuriem mēs saskarāmies, un dalības valsts, dalībvalsts, tās tie joprojām ir neatrisināti. Piemēram, pilsoņu prasība, ka jāstiprina kopienas budžets kas vairāk stiprinātu kohēziju, jo nevienlīdzība turpina pieaugt. Mēs neesam arī redzējuši progresu attiecībā uz sociālo pīlāru, kas joprojām ir tikai tāda etiķete bez saistošām prasībām. Nav arī notikuši soļi, nav tikuši spērti soļi, lai beidzot arī Eh, ieviestu minimālo algu visā Eiropas Savienībā. Pirms dažām stundām atkal Fonderlainas kundze to apsolīja. Bet es to dzirdēju jau arī pirms pieciem gadiem no Junkera kunga, un joprojām nekas nav noticis. Nevēlos būt netaisnīgs, tādēļ es atzīšu, ka ir bijuši arī pozitīvi soļi, piemēram, gatavojot sankcijas pret Turcijas agresīvu, eh, kas pārkāpj starptautiskās tiesības, un esmu pārliecināts, ka arī Somijas padomas prezidentūra turpinās uzsākt to šajā jomā, jo mums ir jāsargā Eiropas vērtības vienmēr, kad tās apdraud kādas kaimiņu valsts agresīvā rīcība. Es domāju, ka pozitīvi ir arī atzīmējams tas, ka jūs mēģinājāt Dienvidu Austrum Eiropā turpināt to pozitīvo darbu, kas tika uzsākts ar Grieķijas un Ziemeļmaķedonijas e, vienošanos, jaunā valdība atšķirībā no solītā pirms vēlēšanām turpinās īstenot šo līgumu. Un visbeidzot, Dančils kundze e, aicinājums ne tikai manas politiskās grupas vārdā, bet daudzu nevalstisko organizāciju vārdā. Es zinu, ka arī komisija atbalsta šo aicinājumu. Aicinu jūs tagad izbeigt šo barbārismu. Vairāk nekā 70 tūkstoši aitu e, ir e, domāts nogalināt, tas ir rupišs e, dzīvniektiesību pārkāpums. Un tagad Pjūkungs politiskajā grupu nepiedarušie. Mēs, Brexit partija, e, jau zinām, ka mūsu runas šeit būs visnepopulārākās, bet es domāju, ka uh, um, Renew un zaļo pienesums pārspēt nebūs nemaz tik viegli. Premjeras kundze, viņa jums uh, saka, kā jums vajadzētu vadīt savu valstu, nu, diezgan ievērības cienīgi. Bet Rumānijas uh, prezidentūras pabeigtā darba kontekstā es gribētu īpaši sveikt Simona Halepu par viņas kolosālo sasniegumu Vimbldonā sestdien. Uh, tas bija sniegums, kas parādīja apņēmību, spēku, precizitāti un viņa droši vien būs iedvesmojusi miljoniem meiteņu uh, savā valstī un citur uh, uh, nodarboties ar sportu. Protams, Rumānijas lepnums par viņas sniegumu arī uh, ir tāds tādēļ, ka tas ir jūsu nācijas lepnuma. Uh, apliecinājums. Rumānijas karogi plīvoja lepni nedēļas nogalē no Bukarestes līdz Bajumāra, bet es nedzirdēju, ka kaut kur būtu atskanējis es himna. Sports spēja paveikt vairāk nekā gandrīz jebkāda cita joma, lai tuvinātu cilvēks. Traģiski, ka, lai kādi būtu Eiropas projekta nolūki, tas vairāk šķeļ nekā vieno. Bet Pabeidzot Rumānijas prezidentūru un atgriežoties pie jūsu minētiem četriem pīlār, pīlāriem, eh, ministrs kundze, vērtēsim jūs pēc saviem prioritātiem. Jūs runājat par ekonomisko konverģenci, izaugsmu, nodarbinātību. Ekonomiskā izaugsma Eiropas saimnībā ir vismazākā, kāda tā ir bijusi pēdējo gadu gaitā. Jauniešu bezdarbs Rumānijā ir 16%, 20% Francijā, 30% Itālijā, Spānijā, 40% Grieķijā veselas jauniešu paudzes e, e, e, tiek upurētas Eiropas ideālam. Otrakārt, Eiropas aizsardzības kapacitāšu attīstīšana. Eiropai tā vietā, lai maksātu par Eiropas aizsardzību savu godīgo daļu, grib izveidot paš, pati savu armiju. Tas tikai priecēs tos, kas grib mums nodarīt pāri un mazinās NATO sniegto drošumu tiem, kas grib šeit palikt, tad, kad apvienotā karaliste ļoti drīz izstāsies. Varbūt jūs gaidīsiet vairāk no Somijas prezidentūras, bet es domāju, ka tā, te, eh, tās ir tikai eh, tukšas cerības. Tā vietā, lai mēs uh, uh, svinētu Rumānijas prezidentūras sasniegto, svinēsim Simonas Hālepas sasniegto, kas simbolizē Rumāņu lepnumu un daudz uh, labāk tā būsim izmantojuši savu laiku un mazāk kaitiem nodarījuši Eiropas uh, drošībai un ekonomikai. Tagad viceprezidents Ševčovičs lūdzu dod jums vārdu. Paldies! Priekšsēža kungs, arī es gribu pateikties godājumiem parlamenta deputātiem, ka viņi izcēla izaicinājums, ar kuriem saskarāmies, stiprinot mūsu vienoto Eiropas Savienību, un es piekrītu, ka mums ir vēl vairāk jāsasniedz attiecībā uz sociālā pīlāra attīstīšanu. Es esmu pārliecināts, ka nākamā komisija ļoti nopietni uztvers uh, šīs prasības pēc minimālas algas un, minima, un minimālu standartu eh, celšanu visā Eiropas Savienībā, kā arī Garsies Pereses kundze norādīja. Bet es gribētu arī jums pateikties par to, ka jūs parādījāt Eiropas, eh, Rumānijas prezidentūras sasniegto, um, arī Kovačeva kungs uh, uzskaitīja uh, daudz jūsu sasniegums, eh, kas bija pateicoties rumāņu eh, sarunvedēju diplomātu ministru veiksmīgiem darbam. Es gribētu arī atzīmēt labo sadarbību ar Rumānijas prezidentūru, pabeidzot svarīgas likumdošanas pakotnes, um, lai mazinātu klimata izmaiņu sekas. Tātad daudz ir sasniegts rekorda īsā laikā, jo Rumānijas prezidentūra iesākās uh, tādā pārējais gadā, kad uh, laiks, kas bija palicis īstam likumdošanas darbam, bija ļoti maz, bet uh, jūs šo iespēju izmantojat lieliski un ļoti profesionāli. Paldies jums par to. Gribu izcelt, ka jūs šo ļoti sarežģīto darbu paveidzāt teicami. Tā bija jūsu pirmā prezidentūra. Uh, Un katra dalībvalsts arī ļoti daudz iegūst pieredzi, e, uzņemoties ES padomus prezidentūru, jūs izveidojat kontakts ar citām dalībvalstīm un ES institūcijām, tātad tā bija arī investīcija, es domāju, Eiropas Savienības nākotnē, un es ceru, ka arī Rumi, Rumāņu uh, uh, ierēģi, uh, valsts pārvaldes darbinieki spēs turpmāk strādāt vēl labāk un e, no tā iegūs visi Rumānijas pilsoņi. Paldies, premjeras kundze, e, un vēlreiz sveicu jūs ar izcilu pirmās prezidentūras darbu. Paldies viceprezidentam Šefčovičam un tagad dod vakal, akā vārdu premjerai Dančils kundzei. Mulțumesc tuturor pentru aprecieri. Paldies. Es vēlējos pateikties visiem, kas izteicās. Rumānijas prezidentūra iekrita tādā laikā, kad bija ārkārtīgi daudz pārbaudījumu, vairāk nekā līdz šim, proti Brexits, Eiropas parlamenta vēlēšanas un citi. Līdz ar to visas mūsu aktivitātes uh, notika pirmajā, uh, pirmo simts dienu laikā. Mums bija uh, 100 dienas, uh, 100 uh, dokumentiem, nu pie 90 darbu mēs varējām noslēgt, bet nav palicis daudz nepadarīto darbu. Jums ir pilnīgi taisnība priekšsēdētā kungs. Jāsaka, ka tie ir panākumi visiem, gan rumāņiem, gan tiem, kas uh, mums uzticējās, un mēs patiešām vēlamies uh, to svinēt. Protams, mēs būtu varējuši paveikt vairāk, mēs būtu gribējuši paveikt vairāk, bet nav vienkārši vienmēr panākt vienprātību starp 28 dalību valstīm ar atšķirīgām prioritātēm. Mums bieži vien nācās darboties kā tādiem vidutājiem, lai panāktu konsensusu, un Rumānijai nereti tas patiešām izdevās. Ja runājam par DFS, Es esmu pārliecināta, ka jaunais parlaments kopā ar pārējām institūcijām varēs par to vienoties. Rumānija gan jau arī ļoti daudz ir paveikuši šajā jomā, piemēram, arī attiecībā uz KLP un kohēzijas politiku. Lai kāds projekts vainagotos panākumiem, tam, protams, ir nepieciešams atbilstošais finansējums. Pievēršoties kohēzijai, mūsuprāt, kohēzija ir nepieciešama, ir nepieciešama saliedētība Eiropas Savienībā. Tikai iestenojot pilnībā kohēzijas politiku, mēs varēsim panākt progresu. Esmu pārliecināta, ka kopīgiem spēkiem mēs progresu varēsim panākt ātrāk. Kohēzija ir ļoti svarīga Eiropas politika. Un tai vajadzētu būt arī nākamo prezidentūru darba programmas augšgalā. Prezidentūru vadīja Rumānijas valdība. Sēdes uh, vadīja ministri, uh, Eh, ne tikai diplomātiskie dienas bija iesaistīti eksperti, tā tad visi eh, sniedza savu ieguldījumu, lai cik tas liels vai maz nebūtu, lai uh, mūsu prezidentūra patiešām vainagotos ar panākumiem. Man kāds vaicāja, vai Eiropas parlamentā esošie rupmāņu deputāti būs eh, saliedēti, lai eh, atstātu tādu labu iespaidu, lai daudzinātu mūsu valsts labo slavu. Bet, diemžēl, tagad esmu vīlusies. Nu, varbūt nevajadzētu pašmāju problēmas, pašmāju netīro vēju sākt mazgāt te Eiropas parlamentā, mēģinot savu valsti vēl vairāk diskreditēt. Visi eh, uzteica, uzslavēja Rumānijas prezidentūru. Uh, Protams, mēs pilnīgi visu nevarējām izdarīt ideāli, bet uh, nevajag mūs kritizēt arī pārāk uh, skarbi. Komisijas uh, priekšstādātā vietnieks teica, ka ir pamats uzslavēt Rumāniju, mums ir pamats svinēt savus panākumus. Ja mēs runājam par tādām jomām kā veselības aprūpe, izglītība, mēs arī piedāvājam konkrētus projektus. Varbūt, ka jūs nesat iepazinušies um, ar Rumānijas prezidentūras sasniegumiem vai citu valstu sasniegumiem. Mums uh, nevajag ne par ko attaisnoties. Mums ir jāmēģina virzīt lietas uz priekšu prezidentūras laikā. Uh, ir uh, jāmēģina rast vienošanās kompromisu. Mūsu valstī šī prezidentūra bija ļoti svarīga, jo tā bija mums pirmā, un tas ir svarīgi visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs allaž uh, mēģinājām meklēt konsensusu. Mēs to nerēt atradām gan komisijā, gan padomē, arī uh, deputātu vidū un ar Eiropas parlamentu priekšsēdētāju bieži esam vienojušies. Mēs saprotam, ka Eiropas Savienība ir tādās kā krustcelējs, un ja mēs nebūsim saliedēti, ja nestrādāsim kopā, tad Eiropas uh, projekts nevarēs uh, gūt panākumus. Mums ir tas jādara arī nākamo pauģu interesēs, uh, nākamajos sasaukumos. Es ceru, ka mēs varēsim vēl šādu papildu vērtību atrast. Uh, Pilsoņiem nav nepieciešama skandāla, viņiem ir uh, vēlmes, uh, konkrētas gaidas, viņi vēlas, lai viņu dzīve uzlabotos. Es uzskatu, ka mums politiķiem ir jāuzņem savu atbildība un jāpanāk progress, taustāms progress. Lamberta kungs jau ir devies projām. Ja mēs runājam par nopietniem eh, dokumentiem, priekšlikumiem, eh, kas tika pieņemti, eh, tie ir uzslausvērti, viņam taisnība, kad viņš to slavēja. Beļģijā ir jāīsteno 15 ieteikumi. Ja mēs runājam par tiesnešiem, jā, tiem ir jābūt neatkarīgiem, un mēs pie tā strādājam. Gribēju nobeigumā pateikties visiem tiem, kas mums uzticējās. Un tā bija uzticēšanās ne tikai Rumānijas valdībai, mūsu ekspertiem, diplomātiem. Tā bija uzticēšanās valstī, kas pirmo reizi uzņēmās šo pienākumu vadīt prezidentūru padomē. Tas bija tāds kā pirmais eksāmens. Un daudzi no jums uh, uzskata, ka mēs to paveicām nu dienu godam. Paldies par jūsu atbalstu, iesaisti, par um, sadarbību ar mums un atkal novēlu jaunajam parlamenta sasaukumam panākumus un ceru, ka šeit demokrātijas. Uh, šūpulī, kurā esmu strādājusi pati deviņu gadu garumā, gūsiet panākums, jo tie ir panākumi visai sabiedrībai, visai Eiropas Savienībai. Paldies, esam beiguši diskusijas, paldies visiem kolēģiem, kas izteicās Šeifcoviča kungam, premjerministrei Dančilai, visiem deputātiem un gribu, protams, arī uzteikt prezidentūras panākumus, un tagad mūs gaida jauna prezidēža valsts, jauns pusgads, un darbu atsāksim pulkstens 18.